jo mēs uh, atkal mēģināsim pārbalansēt mūsu institūcija varu. Šī Eiropas pilsoņa iniciatīva, kas ir pieņemta parastajā procedūrā, ar mērķi sniegt mūsu pilsoņiem tādas pašas politiskās iniciatīvas iespējas kā padomei uh, vai parlamentam. 101 miljonus eh, parakstu, kas ir tikai 2, nu, procenti no mūsu pilsoņu skaita ir pietiekami, lai iesniegtu komisijai rosinājumu, kas tiks izskatīts. Tas veidos ciešu saikni starp Eiropas Savienības institūcijām un pilsoņiem, tā pārvarot šo plaisu, kas ir izveidojusies. Eiropas parlaments un padoma ilgi strādāja, lai pieņemtu šo dokumentu pirmajā lasījumā. Gribētu pateikties visiem, kas strādāja pie šī dokumenta, īpaši prezidentūras, sevišķu beļģu un ungāru prezidentūras, kā arī komisiju un parlamentu, kā arī peči komisijas komitejas Matoni kungu. Lūkšu jūs nākt priekšā uz parakstīšanas procedūru Lamasūru kungu, Grmai, Volis un Hekneri. Ceru, ka jūs esat šeit un jūs varētu izpildīt šo procedūru kopā. Arī daudzi citi ēnu referenti piedalījās pie šī dokumenta izstrādes un tagad tas kļūs par likumu, taču pirms tam lūkšu mūsu viesus, kas ir šeit. Īpaši Matanī kungu teikt dažus vārdus. Dāmas un kungi! šajā unikālajā un svinīgajā brīdī. Es atceros Eiropas konventa dienas, kad mēs runājām par to, kā pārvarēt demokrātisko deficītu Eiropas integrācijas procesā. Kā vismaz samazināt šo deficītu? Un bija viens mērķis, kas mums visiem bija tuvs, un tas bija aic stiprināt demokrātijas funkcionēšanu Eiropā. Viens veids, kā to izdarīt, ir atrasts. Un tas ir iesaistīt pilsoņus šai procesā. Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē Tāpēc pilsoņu iniciatīvas tiesības tika iekļautas līgumā, un tagad pilsoņi tieši var griezties pie komisijas un lūgt pārvērst priekšlikumu par tiesību aktu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šis ir ļoti nopietns robežakmens mūsu ceļā, garajā ceļā uz demokrātiju. Lielāka demokrātija. Tas ir pirmais tiešās demokrātijas elements, kas veido tiešu kontaktu starp institūcijām un pilsoņiem, kas veicina pārobežu dialogu un sadarbību Tas veicina arī klātbūtne. Eiropa nav viņi, Eiropa esam mēs, un Eiropa attīstīsies tā, kā mēs to veidosim, kā mēs to veidosim kopā. Jā, mūsu moto ir stipra Eiropa ar cilvēcisku pieskārienu. Ir atkarīgi no mums visiem. Un, lai sasniegtu šos mērķus, un īstenotu līgumu, ir izveidoti ļoti vienkārši likumi. Šie likumi ir izveidoti, un tas ir labas sadarbības rezultāts starp visām institūcijām - komisiju, padomi un pirmām kārtām Eiropas parlamentu gribētu īpaši pateikties Septaviču kungam no Eiropas komisijas pateikties Spāņu, Beļģu prezidentūrām, kas bija mūsu trio, un īpaši apsveikumi jāizsaka Eiropas parlamentam un visiem tiem, kas bija iesaistīti šajā ārkārtīgi svarīgajā darbā. Komisija priekšsēdētājiem, referentiem, Lamasūru, Kurmaī, Dianu Volisa, Taifneru un daudziem citiem, kas piedalījās šajā ļoti svarīgajā darbā. Tas demonstrē izcilos sadarbību un sapratni ne tikai starp Eiropas institūcijām, bet arī starp dažādām politiskajām grupām un ģimenēm un varu tikai izteikt cerību, ka šī sadarbība un izpratne tagad veidos modeli gan institūcijām, gan politiskajām grupām. Paldies! Liels paldies! Saka priekšsādātājs, tagad mēs parakstīsim šo likumu.